E, mani dokumenti ir čehu valodā, tāpēc es lasīšu no čehu valodas tos. Vispirms es gribēju ziņot, ka Anisa Plasharta un e, Plasharta kungs mums ir rakstiski paziņojuši, ka viņi atkāpjas no Eiropas parlamenta deputāta posteņa, jo viņi ir tikuši ievēlēti Nīderlandes valsts parlamentā saskaņā ar vēlēšanu e, likumu.